ja tiks uh, izmantoti noteikumi, tad uh, Grieķijā situācija būs ļoti nopietna. Jā, paldies jums visiem par komentāriem, paldies par jūsu uzstāšanos. Mēlos īpaši pateikties komisārei par to, ka viņa tik ilgi ir palikusi kopā ar mums, un paldies arī visiem tulkiem, kuri pat uh, neiebilda pret to, ka mēs pārvilkam laiku. Mēlos teikt, ka turpinājums būs no 9.00, tad no 9 līdz 2 ir paredzēts turpināt mūsu sēdi rītdien. Un jūs varat iegūt informāciju Eiropas parlamenta mājaslapā. Un šodienas sēde tiek pārtraukta. Paldies!